jautājumi arī ir pabeigtas un varam pāriet pie balsošanas. Vispirms balsosim par ai vai vai jautājumu. Ir seši priekšlikumi. Sāksim ar kopējo rezolūcijas priekšlikumu. Gr otrais grozījums. Balsojam. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. arī pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā, kas par, kas pret, par, pret, atturas, pieņemts. Elektroniskais balsojums, nē, ne, mums nebija elektroniskais balsojums. Pieņemts. Otrais punkts - Tibets valdības vēlēšanas. Seši rezolūcija priekšlikumi. Sāksim ar EFD iesniegto, tad kas par, pret, atturas, noraidīts. Kopējais priekšlikums Otrais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Tiešām noraidīts ar divu balsu starpību. Man bija taisnība. Pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šoreiz izrādās pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā, par, pret, atturas Pieņemts. Un visbeidzot, pēdējais balsojums, septiņas rezolūcijas par Zimbabvi. Sākam ar FD priekšlikumu, kas pār pret atturas noraidīts. Kopējais priekšlikums, kas par Desmitais punkts par pret atturas pieņemts. L par pret atturas arī pieņemts. Un tagad galīgais balsojums, un tas būs elektroniskais balsojums. Sākam balsot! Laikam jau visi ir nobalsojuši, izpildījuši savu pienākumu, beidzam balsot. Pieņemts. Un tas ir arī balsošanas gals un mūsu sesijas beigas. Man vēl te čehiski kaut kas ir uzrakstīts. Um, šīs sanāksmes uh, protokols tiks nodots parlamentam pieņemšanai. Un uh, tas